parlamenta sesiju par atklātu. Pagājušajā bija 12. maijā. Darba kārtības eh, galīgais projekts un eh, protokols jums ir eh, izdalīts, līdz ar to protokols tiek uzskatīts.